Liebe Kolleginnen und Kollegen, godātie kolēģi, kolēģis, dāmas un kungi, lūdzu ieņemiet vietas. Un sāksim ar nelielu video klipa noskatīšanos. Lūdzu ieņemiet vietas. godātie kolēģi, kolēģis, dāmas un kungi. Man ir milzīgs pagodinājums mūsu šī gada Sakaro balss saņēmējam Raifam Badavī pasniegšu valdu, bet viņš personīgi nevar būt šeit, jo viņš aicinājis brīvi domāt ir. Un par to sodīts ar desmit gadiem cietumā un tūkstots pletnes cirtieniem. Un saņēmām arī dramatiskās ziņas, ka papildus tam viņš ir pārlikts izolācijā, cietumā. Un tieši tādēļ personīgi šodien viņš saņem šo varu. Tāpēc man ir prieks sveikt šeit viņas sievu, kura drosmīgi ir ieradusies šeit, Eiropas parlamentā. starp daudzajiem viesiem, kas ir pagodinājuši mums šodien ar savu klātbūtni Saharova balvas pasniegšanā 2015. gadā. Daudz eh, diplomātskā korpusa pārstāvjiem divi viesi ir, kurus vēlos īpaši sveikt. Un vienojos ar Haidaru kundzi, ka arī viņas vārdā es varu sveikt šos diviem Olgai Šorinai, no Borisa Ņemcova fonda un Marija Alejandra Anestebuita, kas ir Venecuēlas opozīcijas pārstāve. Šīs divas grupas arī bija atzinības saņēmušo vidū. Esiet sveicināti šeit! Paldies, dāmas un kungi, ka esat šeit klāt. Caur jums, Haidar kundze, mēs vēlamies godināt jūsu vīra drosmīgo cīņu. Godātā Haidars kundze, vēlos jums personīgi, jūsu ģimenei, jūsu bērniem, visiem jūsu draugiem izteikt pateicību par izlēmību, par drosmi, ko izrādījāt cīnoties par savu vīru atgriešanos mājās, kur viņu gaida 12, 11 un 8 gadus veci bērni. Un vēlos jums izrādīt cieņu par to. Neskaroties uz nāves draudiem, jūs turpināt savu cīņu, bet bijāt spiesta bēgt uz Kanādu, kur saņēmāt patvērumu no kurienes jūs turpināt neatlaidīgo cīņu par savu vīru atbrīvošanu. Jūs piešķirat viņam balsi, kamēr viņš pats nevar izmantot savu balsi. Tāpēc mūsu visu vārdā es aicinu vēlreiz karalis Zalamanu apžēlot Raifu Badāvi un nekavējoties un bez nosacījumiem atbrīvot viņu, lai viņš var atgriezties pie savas ģimenes. Neskaroties uz augsto risku, Raivs Badāvī kā bloga autors drosmīgi aizstāvēja brīvu domāšanu. Viņš izmantoja tikai savas tiesības uz brīvu viedokļa paušanu, aizpildot caurumu, kas pastāvēja sabiedrībā valstī, kur trūkst brīvu plašsaziņas līdzekļi, kur trūkst brīvu viedokļu paušanu. Viņš pacēla savu balsi, iestājoties par tiesībām, par cilvēku tiesībām brīvi paust savu viedokli. Viņš prasīja tādu sabiedrību savā valstī, kas iestājas par atvērtību pret citiem. Tad, kad viņš pat tālruni diktēja savus grāmatas priekšvārdu, viņš sacīja, ka viņš iestājas par sabiedrības informēšanu un neziņas mūru sagraušanu. Viņš cenšas panākt, ka tiek apšaubīta garīdzniecības neaizskaramība un nodrošināta domu brīvība, nodrošināta sieviešu tiesības un minoritāšu aizstāvība un cilvēktiesību īstenošana ikvienam cilvēkam, lai tā tiktu garantēta. Šajā ziņā Reivs Badāvi 2006. gadā izveidoja interneta fórumu Saudās Arābijas liberāļi, prasot reformas un e, plānojot tās publiski apspriest. Divus gadus vēlāk valdība slēdza šo fórumu, bet viņš nepadevās. Tieši pretēji, viņš atgriezās ar jaunu fórumu, brīvo Saudās-Arābijas liberāļu tīklu. Tur bija desmit tūkstošu forma biedru, kas diskutēja par reliģiju, par brīvību. Un tad, kad iestājās tā sauktais Arābu pavasaris reģionā, šajā tīklā bija plašas debatas, aktīvas debatas, slēdzot šo tīmekļu vietni. Tas bija liels zaudējums brīvībai un vārda brīvībai viņa valstī. Viņš tika ne tikai cenzēts, mēs zinām, ka viņš tika apcietināts un saņēma pirmos 50 pletnes cirtienus daudzu skatītāju klātbūtnē. Viņu sodīšana ar pletni šokēja visu pasauli. Cilvēki izgāja ielās un izmantoja sociālos tīklus, viņa instrumentu, lai nosodītu šos šausminošos notikumus. Pēc starptautiskā sašutuma un ņemot vērā slikto veselības stāvokli, kāds bija Raifam, pārējie pletnes cirtieni tika atcā, apturēti. Reivs Badavi ir kļūdis par simbolu, par iedvesmas avotu visiem tiem, kas cīnās par pamatiesībām ne tikai šajā reģionā, bet visā pasaulē. Un tik tiešām Raivs Badavī šajā cīņā nav viens. Viņa paša advokāts Valet Abu Akaija, 36 gadus vecs, saņēma 15 gadus cietumā kā novērošanas centra par cilvēktiesība uh, eh, ievērošanu tika apsūdzēts pēc Twitter publicējumiem. Abdul Karim Bajobi, kurš ir līdzdibinātājs Saudās Arābijas tiesību centram, uh, apcietināts eh, desmit kolēģiem un astoņi gadi cietumā piespriest viņam un desmit gadus aizliegums izbraukt no valsts. Ašafs Fajāts, jauns dzējnieks un izstāžu kurators, eh, nos, eh, sodīts ar nāvus sodu par apostāzi. Tur nevar runāt par taisnīgu tiesas procesu. Visā pasaulē tas tik nosodīts. Alī Muhameds Al-Nimrs, 21 gadu vecs jaunietis. Viņš vēl nebija sasniedzis 18 gadu vecumu, kad tika apcietināts, jo iestājās par vienlīdzīgām tiesībām, izējot demonstrācijā Saudārābijā. Viņam tika piespriests nāves sots ar uh, eh, sišanu krustā. Mēs esam nobažījušies, pat šokēti uh, par to, ka tuvākajās dienās jau tiek plānota šī nāves soda izpilde. Un līdzīgi kā mēs iestājāmies par Reifu Badavī, mēs pieņēmām arī rezolūciju, aicinot šīs varas iestādes, un to es daru mūsu vārdā, vēlreiz publiski, Muhamedu Al-Nimru atbrīvot, atceliet nāves sodu Atsakieties no šī šausminošā soda. Bet, eh, godātie kolēģi, kolēģis, tie ir tikai daži gadījumi no daudziem, uh, Nu, par nehumāno attieksmi un nāves sodiem, kas tiek piespriesti eh, Saudārābijā. Mēs aicinām varas iestādes pārtraukt sistemātisku apspiešanu opozīcijai un pildīt eh, daudzās starptautiskās saistības kas ir, kur valsts ir uzņēmusies, piemēram, vienošanās par spīdzināšanas aizliekšanu, vienošanās par bērnu tiesībām, par jebkādu veidu diskriminācijas nepieļaušanu pret sievietēm. Sabiedrība, jebkura sabiedrība, arī Saudārābijā, ir ar tiesībām prasīt, ka valsts īsteno to, ko tā ir uzņēmusies, jo tā ir eh, dalība valsts eh, Ando cilvēktiesību padomē. Un ir skaidrs, ka tas nesadaras ar to, kā valsts rīkojas un kādas saistības tā ir uzņēmusies ANO kontekstā. Valsts, kas kļūsi par dalību valsti ANO cilvēktiesību padomē, šogad vien ir 150 cilvēku sodījus ar nāvi. Un Saudās Arābijas sabiedrība neskatoties uz aizliegumiem, aktīvi lieto sociālos tīklus, bet ir milzīga cenzūra. 400 tūkstošu internetu vietnes tiek slēgtas no valdības puses. Un tie, kas izmanto internetu un sociālos tīklus, lai paustu savus viedokļus, tiek smagi sodīti. Mēs zinām eh, Eiropas parlamentā, ka starptautiskā sabiedrība ir gatava diskusijām par cilvēktiesībām, dialogs, kas eh, parlamentārā līmenī eh, var notikt, varētu uzlabot situāciju, atbalstīt reformu īstenošanu. Protams, ka ir bijuši arī pozitīvā attīstība. Eh, Ministra padome ir pieņēmusi likumu par privātu biedrību un organizāciju darbību. Tas ir pozitīvs solis un ir nelielas progress arī ļaujot sievietēm piedalīties vēlēšanās, bet joprojām no pilnvērtīgas un pilntiesīgas dzīves eh, šī valsts ir ļoti tālu. Mēs esam pret jebkāda veida diskrimināciju. Mēs prasam, lai Saudā Arābija īstenot tās saistības, ko ir uzņēmusies, un sistēmu, kur vīrietis ņem virsroku pār sievietēm, ir beidzot jāatsakās no sistēmas, kas neiedaras 21. gadsimtā. Godātā Haidars kundze, dāmas un kungi, viesi. Nekāds terors, arī nekāda sodi nemainīs to, ka mēs cīnīsimies par cilvēktiesību ievērošanu. Nekādi drošības argumenti, nekādi ieroču darījumi un nekāda naftas tirzniecības darījumi nedrīkst mūs atturēt no tā. Raivs Badavī sacīja šādi viedokļa brīva paušana ir kā gaiss, ko domātājs ieelpo, un tas ir, tā ir arī degviela, kas e, virza uz priekšu viņa idejas. Dāmas un kungi, man ir milzīgs gods pasniegt Sakaro balsu, balvu par domu brīvību 2015. E, gadā Raifam Badavī. Un es tiešām ceru, ka jau pavisam drīzā nākotnē mēs viņu varēsim šeit personīgi sveikt mūsu plenārsēžu zālē. Paldies! ألف شكر لكم جميعا Šukran, Saidī, Rais Barlamān. Dāmas un kungi, liels paldies eh, Eiropas parlamenta priekšsēdētāji, godājumie deputāti, dāmas un kungi. Es gribētu jums pateikties, eh, man ir ļoti liels gods atrasties šeit eh, pie jums, un es esmu ļoti pagodināta saņemt šo balvu sava vīra vārdā. Bet ar jūsu atļauju es gribētu Varbūt iet, lūgt jūs ieturēt vienu minūti klusumu brīdi, lai ar šo klusumu brīdi mm, atcerētos tos, kas ir gājuši bojā. Um, Francijā un citās vietās. Un, jāsaka, mans vīrs ļoti gribēja, lai būtu šis klusums brīdis, kuram es atceros cieši uh, mirušos. ألف شكر لكم Liels paldies! Said Rais al-Parlament al-Europi. Eiropas parlamenta priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi. Šodien es šeit stāvu jūs priekšā es jūtos ļoti droši. Es stāvu jūs priekšā, jūs esat lielās Eiropu nācijas pārstāvji. Es esmu ļoti lepna šeit pārstāvēt savu vīru. Un esmu ļoti priecīga, ka es varu atrasties šeit, šajā demokrātijas ēkā. Es gribētu sākt ar kādu rakstu, ko, ko ir rakstījis mans vīrs. Es gribu runāt par šo brīvo gaisu. Brī, vārda brīvība ir kā gaiss, ko mēs elpojam, un tā ir kā degviela, kas aizdedz mūsu domas dzirksteli. Uh, Un tā tas ir bijis eh, dažādos gadsimtos, eh, tas ir, šīs idejas un filozofijas ir gājušas eh, caur dažādām nācijām, vienmēr cilvēki ir aizstāvējuši tiesības uz brīvu domu, un šī brīvība ir arī virzījusi cilvēkus labklājības un progresa virzienā starptautiskā sabiedrība un arī visas pasaules organizācijas, kas cīnās par brīvību, griežas pie arābu režīmiem ar aicinājumu, lai šie režīmi respektē arī cilvēku tiesības uz domu. Cilvēkiem ir tiesības domāt un runāt. Tas ir tieši tāpat, kā cilvēkiem ir tiesības mīlēt un ienīst. Jūs varat būt gan liberāls, gan islāmists. Katram cilvēkam ir šāda šādas tiesības. Un kāds arābu domātājs eh, ir eh, teicis, teicis, eh, ka eh, vienmēr ir eh, jābūt spējīgiem domāt brīvi un brīvi ir jāvar stāstīt savu vēstījumu un tikai tāds valsts, kas ir brīvas savā izpausmē, tās ir iespēja spēja veidot arī savu ideoloģiju. Diemžēl mēs nevaram to teikt par noteiktām arābu sabiedrībām. Ļoti bieži arābu valstu sabiedrības nedomā brīvi, ir dažādi reliģijas ietveri, kas neļauj cilvēkiem brīvi izteikti. Un tāpēc ir, ir nepieciešams arābu domātājiem dot brīvību, lai visi intelektuāļi varētu domāt un rīkoties dabiski un brīvi. Un šeit um, vissvarīgākais ir um, tiesības uz brīvu um, vārdu, uz izteiksmes brīvību. Un, diemžēl šeit mēs sastopamies ar cīņu pret esošo reliģisko domu, kas nepieļauj šādu brīvību. E, cilvēkiem sabiedrībā ir jābūt brīviem, ir jābūt spējīgiem pieņemt dažādas e, domas rāvējumus, un sabiedrībai ir jābūt spējīgai uzklausīt arī e, citu cilvēku viedokļus. Protams, šeit ir vieta arī konstruktīvai kritikai, ir iespējams arī vest konstruktīvu dialogu, un tas viss ir nepieciešams, lai uzlabotu domas kvalitāti. Mēs eh, Arābu valstīs eh, redzam eh, ka uz cilvēkiem iedarbojas teokrātiskie režīmi, kas tiešām liek cilvēkiem piekrist un arī ciest. Reliģiozie režīmi diktē savus noteikumus un mm, šādas sabiedrības tiek turētas paklausībā un garīdzniecība izdara savu spiedienu. Un arī nāk ar saviem soda mēriem. Šeit mēs redzam arī tādu draudu pret intelektuālo spēku, kas cenšas aizstāvēt brīvu domu. Mēs redzam, kā aizplūst smadzeņu potenciāls no ārābu valstīm. Cilvēki meklē kaut kur ārpusē kādu brīvu gaisotni, kur ir iespējams brīvi izteikties un brīvi domāt. Mans vīrs arī ir ieslodzīts cietumā, un viņš ir teicis, ka garīdzniecība regulāri ietekmē domātāju intelektu, jo tādā veidā tiek izrauts pamats zem kājām un tiek stimulēta melu kultūra. Un ir cilvēki, uh, Un arī mans vīrs no 2012. gada ir ieslodzīts cietumā, tika izvirzīta apsūdzība un spriedums par apostāziju. Un tad vēl viņam tika piespies arī nāvisots, bet rezultātā ir desmit gadi cietumā, arī 300 tūkstoši dolāru sots un viens tūkstotis pletnes sitienu un bija paredzēts, ka katru nedēļu, katru piekdienu viņš pēc musulmaņu lūkšanas publiskā vietā saņems šos 50 pletnes cietienus un pēc tam pēc šīs soda izciešanas ir, ir paredzēts, ka vēl desmit gadus viņam ir aizliegts ceļot, un viņš nevar kontaktēties ar mēdījiem, lai stāstītu savus viedokļus. Raips nav ne noziedznieks, ne izvarotājs, viņš ir brīvs rakstnieks un brīvs domātājs. Kur ir viņa noziegums. Tikai tas, ka viņš ir brīvs eh, tādā valstī, kur eh, domas brīvība netiek pieļaut. Mans vīrs nav noziedznieks un viņš nav palīdzējis narkomāniem vai narkotiku tirgotājiem. Un kāpēc viņš ir izpelnījies tik smagu sodu? Tas nav saprotams. Mans um, e, vīrs vienkārši pauda savas domas uz papīra. Viņš gribēja, lai pasauli būtu labāka, lai būtu tāda um, pasauli, kur otra cilvēka domas tiek pilnībā pieņemts un respektēts. Un viņš runāja skaidri, un, un viņš gribēja, lai būtu brīvība ne tikai Saudārābija, bet visā pasaulē. Uh, Rāvis Badāvi bija vienkārši um, miermīlīgs domātais. Viņš um, negribēja sekot garīdznieku diktātam, negribēja tā kā tāda akla avs sekot uh, šiem tirāniem, kas dzīvo citā gadsimta. Viņš runāja par brīvību, runāja to skaļi un skaidri. Viņš protestēja pret barbarismu, pret autoritārismu no garīdznieku puses. Uh, un arī arī šī 50 pletnes cirtieni, kas tika izpildīti šie pirmie cirtieni, eh, tie mm, arī izsākuši ļoti milzīgu mm, protestu vilni visā pasaulē, nu, Koreja, Austrālija un pat Kanāda visi ir protestējuši un arī skandējuši Raifa vārdu. Un šī balva, ko, kas šodien tiek piešķirta, tā ir vēsturiska balva, vēsturiska diena mums Un šeit mēs redzam arī tādu atbalstu. Un priekšsēdētāji kungs, mēs par to esam ļoti pateicīgi. Šī, šī, šī ir jau piektā balva, ko saņem mans vīrs pēdējo mēnešu laikā. Un Mēs esam ļoti pagodināti par to, ka persona, pirmā persona no Arābu līdzvalstīm ir saņēmusi šo balvu. Dāmas un kungi, liels paldies par šo iespēju būt šeit, un es gribētu beigt ar citādu. E, tie, kas grib nāvi, grib tomēr dzīvot, un es nepieņemu racionālo ignoranci. jetzt durch. Liebe Kolleginnen und Godātie kolēģi, kolēģis. Es domāju, visu vārdā varu pateikties vēlreiz Haidar kundzei. Man bija iespēja pirms šīs ceremonijas sarunāties ar Haider kundzi. Es domāju, jums būs līdzīgas sajūtas arī kā man. Viņa stāstīja man par saviem bērniem, 12, 11 un 8 gadus veciem, divas meitenes, viens zēns, kuri šobrīd Kanādā gaida savu tēvu atgriežamies. Un Haider kundze man sacīja, ka Badavi kungs katru reizi, kad zvan pa telefonu, uzdot vienu jautājumu, vai bērni mani nav aizmirsuši. Es domāju, ka mēs visi varam iedomāties, ko tas nozīmē tēvam, bet arī mātei, kurai šādos apstākļos ir jārunā ar savu vīru par telefonu un jāatbild uz šo jautājumu. Nē, es viņam saku katru reizi, bērni tevi neaizmirst, neviens tevi neaizmirst. Un es domāju, mūsdien mūsu šodienas ceremonija arī bija ieguldījums tajā, ka bērni zina, viņa tēvs nav aizmirsts, mēs cīnāmies par viņu. Un jums, Haitar kundze, es vēlos sacīt, ka visi šeit klātesošie apbrīno jūsu drosmi. Paldies par jūsu runu! Jauka pēcpusdiena visiem. Mēs turpināsim mūsu darbu. Un saskaņā ar 152. panta otro paragrāfu eh, prezidents vēlas izmainīt šās pēcpusdienas darba kārtību. Proti Valēro ziņojums par ieroču eksportu tiks izskatīts, vēlas tikt izskatīts kā ceturtais darba kārtības punkts. <clears throat> tūlītās pēc Daytonas miera līguma izskatīšanas. Vai kāds iebilst pret šādu darba kārtības maiņu? Ja ne, tad esam to pieņēmuši. Un tagad eh, pārējām pie balsošanas. Mums ir trīs ziņojumi, Goltje, kurus ir sagatavojis Goltjērī kungs. Pirmais - Eiropas Banku iestādes priekšsēdētāja pilnvaru termiņa pagarināšana. Sākam balsot. Ja visi nobalsojuši, tad beidzam balsot.